jautājums. Esmu saņēmis no padomes eh, pirmā lasījuma eh, dokumentu. Tas attiecās uz Eiropas regulu par mm, Eiropas dzelzceļa aģentūru, tālāk ir direktīva par dzelzceļa sistēmu un starpsavienojamību un trešā direktīva par dzelzceļa drošību. Un eh, tātad mēs pierakstīsim šos nosaukumus arī protokolā. Un tagad ir trīs mēneši ilgs laika periods parlamentam pieņemt savu nostāju, un um, šī perioda skatīšana sāksies ar rītdienu no 5. februāra 2000.